il presidente buongiorno riprendiamo labdien atsāksim darbu Vakardienas sēdes protokols visiem ir pieejams. Ja nevienam nav nekādu piezīmju, tad tas ir pieņemts no politiskajām grupām, no e SD politiskās grupas un eh, ID grupas esmu saņēmis eh, eh, prasību par izmaiņām komitejās un deputātu vārdi parādīsies šīs sēdes protokolā. Ja nevienam nav nekādu komentāru, tad šīs kandidatūras tiks uzskatītas par pieņemtām. Tagad darba kārtībā mums ir padomas un komisijas paziņojumi par Rumānijas prezidentūras laikā paveikto. Es gribētu jums atgādināt, ka nav paredzēti ne zilās kartītes jautājumi, ne brīvais mikrofons. Gribētu pie mums sirsnīgi sveikt Dančils kundzi. Viņa ir ieradusies pie mums plenārsēžu zālē, un es gribēju arī šeit laipni lūgt Rumānijas valdības kolēģus. Un tagad vārds prezidents kundzei lūdzu. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule Parlamenta priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētā vietnieka kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir patiešām liels prieks šodien uzstāties jaunievēlētajā parlamentā un uzstāties ar atskaiti par Rumānijas prezidentūru. Un jāsaka, ka mums ir, protams, jādomā arī par turpmākajiem darbiem, kas būs jāveic. Es ļoti augstu vērtēju to īpašo lomu, ko parlaments jūs visi uh, spēlējat lēmumu pieņemšanas procesā. Gribētu jūs uzteikt uh, ar paveikto un novēlu jums panākumus uh, jaunajā sasaukumā. Dāmas un kungi, bija nu dien svarīgi demonstrēt, ka Eiropas institūcijas strādā pilsoņu labā un vēlas būt produktīvas, lai varētu uzlabot pilsoņu dzīvi un piedāvāt viņiem tādu izredžu pilnu nākotni. Esmu patiešām gandarīta konstatēt, ka Rumānija ir savus pienākumus pildījusi godam un uzņēmusies pilnu atbildību. Mēs a, esam mēģinājuši padarīt Eiropas Savienību saliedētāku, mēģinām, mēģinājām domāt par to, par tādām politikas vadlīnijām, kas nāktu tiešā veidā par labu pilsoņiem. Mēs esam a, mēģinājuši tik galā ar dažādiem izaicinājumiem un raidījuši spēcīgu signālu, a, panākot progresu. Rumānija pierādīja, ka arī tā var panākt papildu vērtību, īstenojot Eiropas politikas, un tas uh, arī uh, tiek eh, labi atspoguļots, ņemot vērā eh, mūsu prezidentūras laikā paveikto. Noslēdzām darbu pie 19 likumdošanas dokumentiem un 2,5 tūkstošu sēžu kopsumā notika šo sešu mēnešu laikā. Arī padomas darba grupās tika izskatīti daudzi ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi un šī mandāta laikā mēs vēlamies turpināt iesākto un vēlamies panākt tādus ilgspējīgus rezultātus, lai arī vairs nebūsim prezidējušā valsts. Mēs vēlamies, lai pilsoņi gūtu kaut ko taustām, pateicoties Eiropas politikai. Manuprāt, varam patiešām lepoties ar panākto. Mums, protams, ir eh, jādomā par Eiropas pilsoņu interesēm, par to, ka viņi tagad varbūt konkurēt spējīgāk darba tirgu un labāk apvienot darba un ģimenes dzīvi. Un eh, pilsoņi zinās, ka tas ir paveikts pateicoties arī daļēji Rumānijas prezidentūrai. Mēs arī vēlējāmies panākt labāku drošības situāciju Eiropā, un mēs gribējām patiešām savu darbu paveikt tā labi, kvalitatīvi. Mēs vēlamies, lai nākotnē arī pie ārējām robežām kontrolas būtu efektīvākas un lai arī, piemēram, būtu daudz grūtāk viltot personu apliecinošus dokumentus.